Good afternoon. Labdien! Vispirms pieņemsim darba kārtību. Man ir arī daži paziņojumi. Pirms mēs sākam pārbaudi. Cerams, ka referenti būs klāt laicīgi. Vispirms par Ekonafko sanāksmi 24. maijā Šī sanāksme sāksies 9 no rīta, lai izskatītu grozījumus ziņojumu projektām par 22. panta grozīšanu ECB statūtos. Tālāk ir rekomendāciju un lēmumu kopsavilkums no koordinātora sanāksmes 24. aprīlī. Nominācija kopīgo normu regula un struktūrāla reforma atbalsta programma regula birojas un nominācijas citiem dosjē. Tur mēs lēmumus nepieņēmām pagaidām. Ekonomiskā pārvaldība. Tikšanās ar Eirozonas finanšu ministriem tika izlēmts eh, uzaicināt vairāku dalību valstu finanšu ministrus - Nīderlande, Vācija, Francija, Grieķija, Portugāla un Austrija uz sanāksmi 12. jūlijā par eh, MU paktu nākotni. Tāpat eh, arī izlēmām saga sagatavot pagaidu ziņojumu saskaņā ar 995 punktu par SMMF un tika lēmts, ka priekšsarētājs izdalīs eh, projektu mutiskajiem jautājumu komisijai eh, no koordinatoriem saskaņā ar rakstisko procedūru. Tas tiks risināts. Un par Eurostat tika izlēmts sūtīt vēstuli Eurostat direkt, eh, ģenerāldirektoram, prasot eh, rakstisku pagaidu paziņojumu par statistikas programmas īstenošanu. Tika lēmts uzaicināt Eirogrupas darba grupas priekšsēdētāju eh, uz atvērto koordinatoru sanāksmi. Tālāk programma um, misijai Atēnās 25. un 26. jūnijā tiks nosūtīti koordinātorim. Un uh, sastāvs bija 4 no EPP, 4 no sociāldemokrātiem, 1 ECR, 1 ALDE, 1 Zaļie, 1 GOE. Uh, tika lēms, ka Stolajāna kungs būs referents uh, pa IFRS komandā kalendārs ir apstiprināts, nosaukums arī. Un e, projekts jāprezentē 30. maijā un balsošana 18. un 19. jūnijā un plenārsēdē jūlijā. Tāpat EFRAG valde, e, tās priekšsarētājs ir tiks uzaicināts uz e, komiteju uz viedokļu apmaiņu. Tālāk vizīte ECB Frankfurtē tika lēmts nepiešķirt goja grupai vietu, tālāk misijas 2018. gada otrajā pusgadā pēc Dehonta sistēmas. Tātad, sep, ja septiņi locekļi ceļo, tad trīs EPP, trīs sociāldemokrāti, viens ECR. Ja astoņi, tad klāt arī viens ALDE, ja deviņi, tad uh, vēl viens ALDE un viens EPP papildus. Tālāk, gatavoties sasaukuma beigām, tika lemts, ka uh, viedokļa apmaiņa ar padomus prezidentūru tās noslēgumā tiks organizēta 30-45 minūtēs vai arī nemaz. Eh, Pārbaudes laiks tiks organizēts eh, tikai īpaši nepieciešamības gadījumā. Tālāk eh, nebūs ārkārtas sanāksmes zaļajās nedēļās 38., 44. un 51. nedēļā. Un Strasbūras uh, nedēļā pirmdienas un piekdienas pē, pēcpusdiena tiks izmantota tikai tad, ja no tā nevar izvairīties. Tāpat tika izlēmts uzaicināt augsta līmeņa darba grupas par investīcijām sociālā infrastruktūra Eiropā uz atvērto koordinātoru sanāksmi. Un eh, pēc ECR koordinātoru pieprasījuma. Nē, tas ir tikai saistībā ar darba kārtību. Par to pat nav lēmts vēl. Tālāk eh, par trialogiem. Notika otrais trialogs par ECN plus regulu. Tas bija 14. maijā. Nē, direktīvu tomēr. Ļoti produktīvs trialogs sarunvedēji panāca vienošanos par trešo pāntu, drošības pasākumiem, ceturto pāntu, ne, NCA neatkarību, piekto pāntu resursiem, 12. pāntu sodu aprēķinu kārtību, 22. pāntu fizisko personu imunitātu un tika piešķirts mandāts tehniskajā līmenī turpināt sagatavošanas darbu par atlikušo direktīvas daļu. Ekon eh, sarunvedēja komanda prezentēja savu nostāju par 21. pāntu eh, nākamajam trialogam, kas paredzēts 30. maijā. Tagad mums vajadzētu sākt rūpīgu pārbaudi par maksātspēju divi. Es redzu Klīns kungu, man prieks redzēt jūs, bet nedomāju, ka jūs pārstāvat EPP referentu. Līdz ar to es varu izklaidēt jūs tikmēr skaidrojot, kā mēs eh, esam paredzējuši šo rūpīgo pārbaudu organizēt. lai uzlabotu savu kontrolas lomu par otrā līmeņa pasākumiem. Kāpēc mēs izlēmām to organizēt attiecībā uz maksātspēju divi? Tur tas nav nekāds pārsteigums. Turpinās darbs pie ļoti svarīgiem deleģētiem aktiem attiecībā uz maksātspējas kapitāla prasību pārskatīšanu, gan arī par maksātspēju divi. Tāpēc man prieks sveikt šeit Eiropā izpildu direktoru un Martinu Merlinu no komisijas, Digifisma. Un es domāju, ka mums vajadzētu sākt. Un ceru, ka Burkhards mums drīz pievienosies. Sāksim ar eh, Ejopa, Valstā Parente, jo viņi sagatavoja te tehnisko vadlīniju dokumentu Vispirms došu vārdu Parentes kungam un pēc tam Merlin kungam. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsarētāji. Paldies par uzaicinājumu ierasties. Mēs esam gatavi palīdzēt šai rūpīgai pārbaudē. Kā jau jūs norādījāt, maksātspēja divi šobrīd ir spēkā. Mēs jau divus gadus to lietojam. Un tagad ir pienācis laiks veikt arī tādas apkopes darbus, pārskatīšanu ar skatu nākotnē, lai uzlabotu. Esam snieguši eh, eh, tehniskās konsultācijas komisijai, reaģējot uz viņu pieprasījumu. Pamatā šeit runa ir par trim aspektiem. Pirmkārt, eh, lietošanas proporcionalitātes principu izmantošana, otrkārt, kā e, noņemt e, nepamatots ierobežojums ekonomikas finansēšanai, un treškārt tehnisko e, problēmu novēršanu. Mūsu vadlīnija dokuments ir diezgan garš, es uzsvēršu tikai galvenos punktus. Attiecībā uz samērīgumu esam ierosinājuši komisijai pieņemt vairākus uh, vienkāršots aprēķinus riska modeļiem. Un tie ir tādi fakultatīvi vienkāršojumi, lai viņas paši izvēlētos vai piemērotos vai nē. Esam ieviesuši arī vienkāršošanu, lai nebūtu pārāk liela paļaušanās uz ārēju kredītreitingu Vienkāršošana ir arī saistīta ar caurskatīšanas pieeju, tad, kad apdrošinātāji veic investīcijas kolektīvā investīciju fondā. Otra ideja ir eh, veicināt ekonomikas finansēšanu. Un šajā jomā esam domājuši par uh, vienkāršošana saistībā ar biržā nekotētu kapitālu izmantošanu, kas ir līdzīgi tam, ko iepriekš par infrastruktūru esam rakstījuši komisijā. Esam identificējuši objektīvus kritērijus, kas palīdzētu apdrošinātājiem izvērtēt, cik liels ir risks šāda veida investīcijām. Līdzīgi kā uh, tas, eh, ko viņi dara attiecībā uz eh, šo pašu kapitālu, kas eh, tiek iekļauts biržā kotētāja sarakstā. Katrā ziņā apdrošinātājiem ir arī zinām ierobežojumi. Pēc kāda laika pārskatījām arī kalibrāciju vairākās jomās katastrofu risks, juridiskie tēriņu risks un citi. Tas varbūt ir ļoti specifiski punkti. Un šādu un tad tomēr to ir kalibrācijas nolūkos nepieciešams pārskatīt. Tāpat komisijai esam e, izteikuši ierosinājumu pārkalibrēt procentu likmju risku. Jo, kam nesen novērojam, ko nevarējām paredzēt e, tad, kad tika pašreizējā pieeja formulēta. Tā kā esam ierosinājuši zinām pārkalibrāciju. Un e, tās ir rezultāts no mūsu debatēm ar nozars pārstāvjiem. Tā kā šo konkrēto ieteikumu ietekme var būt arī diezgan ievērojama, tad esam ierosinājuši īstenot šo metodiku pakāpeniski trīs gadu laikā. Pēdējā joma, ko vēlos izcelt, kas arī ir svarīga, ir tas, kādā veidā mēs apdrošināšanas sektorā eh, runājam par eh, kapacitātes zudumu. Un pēc diskusijām esam konstatējuši, ka 70% no šādas bilances posteņa tiek piemēroti vienotā veidā, bet joprojām aptuveni 20%, kas veido ap 100 miljārdiem eiro, vismaz daļēji ir saistīti ar liela specifika un atšķirības starp dalību valstīm katrā individuālajā gadījumā, un to mēs cenšamies arī šajā dokumentā atrunāt, saglabājot elastību sistēmā, bet palielinot salīdzināmību darba rezultātam un arī uzraudzības darba konverģenci. Tā kā esam ierosinājuši dažus principus, piemēram, piemērot eh, prognozes par nākotnē gūstamo peļņu eh, vai atdevi no aktīviem bez riska procentu likmēm attiecībā uz uzņēmumu rīcībā esošiem konkrētiem aktīviem. Tā lai samazinātu subjektivitāti aprēķiniem. Kopumā varu teikt, ka esam paveikuši savu darbu, pateicoties visām iesaistītajām pusēm, kas pēdējos mēnešos palīdzēja mums strādāt pie šī dokumenta un piedalījās arī sabiedriskajā apspriešanā un apaļā galda diskusijā. Paldies visiem, kas bija gatavi palīdzēt Eiropā aģentūrai definēt tehniski to, ko mēs uzskatām, kas ir nepieciešams maksātspējas divu saglabāšanai. Nu, protams, tālākais darbs jau pārskatīšanai sekos vēl pēc diviem, trim gadiem. Paldies! Paldies! Komisija Merlēna kungs! Paldies, priekšsarētāji! Man prieks par šo iespēju prezentēt uh, plānotos grozījumus deleģētajiem aktiem attiecībā uz maksātspēju divu sākšu ar ievadu, lai paskaidrotu pamatojumu šai pārskatīšanai. Tad, kad Omnibus 2 direktīva tika 2013. apstiprināta, liela daļa no deleģēto aktu satura jau bija paredzama un tika testēta kvantitatīvās ietekmes pētījumos Tomēr dažas iesaistītās puses vēlējās modifikācijas, it īpaši attiecībā uz kapitāla prasību aprēķina pirms eh, sāk piemērot deleģēto aktu. Lai izvairītos no maksāspējas divi ieviešanas eh, problēmām, tika paredzēts eh, kapitāla prasību pārskatīšanu atlikt uz 2000. 18. gada beigām. Tas tika iekļauts 150. apsvērumu punktā deleģētajam aktam. Kopš tā laika komisija jau ir vairākas reizes reaģējusi uz ar investīcijām saistītiem jautājumiem, it īpaši Eiropas ilgtermiņa investīciju fondu situāciju un infrastruktūru investīcijām, Papildus tam mēs drīz piemērosim individualizētas eh, kapitalizācijas prasības eh, investoriem standartizētā vērtspapīrošanā kā grozījumu maksātspējas divi deleģētajiem aktiem. Šīs modifikācijas mums vēl ir jāveic deleģētajam aktam, un tas notiks pavisam drīz. Bez jau veiktajām izmaiņām 2018. gada pārskatīšana dod iespēju atrisināt arī tehniskās problēmas, kas tika identificētas 2015. gadā aicinājumā sniegt konsultāciju EIOPA. Un rēģējot arī uz attīstību kapitālu tirgus savienības jomā, samērīgums, tehniskās neatbilstības kap, paškapitāla jautājums. Un e, šos jautājumus jau Fausto ieskicēja. Saņēmām ziņojumu no EIOPA 28. februārī, kur bija rūpīga analīze par aptuveni 25 punktiem. Mēs vēlamies pateikties EIOPA aģentūrai par apjomīgo darbu pie šī ziņojuma. Uzskatām, ka aģentūras ieguldījums kopumā ir vērtējams kā ļoti noderīgs un augstas kvalitātes darbs paši organizējām sabiedrisku uzklausīšanu par, par maksātspējas divi regulas pārskatīšanu Briselē martā. Piedalījās aptuveni 300 dalībnieku. Un arī tas bija ļoti noderīgs pasākums, kura rezultātā tad tiks modificēts deleģētais akts. Šobrīd komisijas dienesti rūpīgi analizē no EIOPA saņemto analīzi. Mums ir arī jāizvērtē EIOPA sagatavotais ietekmes novērtējums. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir tas, ka lielākā daļa no iesaistītājiem pusēm atzinīgi vērtē tehniskos uzlabojumus, ko EIOPA ir ierosinājusi. Un mēs komisijā tehniskajā līmenī sākotnēji pozitīvi raugamies uz lielāko daļu no punktiem, kas minēti AIOPA uh, konsultatīvajā dokumentā, bet, protams, mēs neapsteidzam eh, eh, pašas eh, komisijas gala vērtējumu. Tāpat mēs konstatējām, ka vairākas iesaistītās puses izteica kritiku par AIOPA izteikto pašiniciatīvas vadlīnijām. It īpaši priekšlikumu par procentu likmju risku. Tas ir strīdīgs jautājums un varētu novest pie ievērojama pieauguma kapitāla prasībām apdrošinātājiem visā Eiropas Savienībā. Kaut arī mēs neapstrīdam to, ka šis jautājums ir svarīgs, un Eiropa ir tiesīgi izteikt priekšlikumus šajā jautājumā, tomēr būtu vēlams pārskatīt šo jautājumu par procentu likmju risku kā daļu no direktīvas pārskatīšanas procesa, kuram vajadzētu notikt 2020. gadā. Tā pārskatīšana būs daudz plašāks izvērtējums par maksātspējas divi ietekmi uz ilgtermiņa apdrošināšanas aktivitātēm un ļaus eh, iegūt visaptarošāku skatījumu uz visiem prudenciālajiem jautājumiem. Kas attiec uz apdrošinātāju sabiedrību veiktiem ieguldījumiem, tad eh, investētas pašu kapitāls eh, šajā aktīvu klasē ir ļoti svarīgs jautājums, tāpat arī ieteikumi par parādu saistībām. Arī tur ir nepieciešama prudenciāla pieeja eh, kur atsevišķi eh, kritēriju bija nepieciešami. Šiem diviem punktiem kopā vajadzētu atvieglot eh, apdrošināšanas sabiedrībām eh, iespēju sniegt finansējumu reālai ekonomikai. Attiecībā uz laika grafiku maksātspējas divi deleģētai regulai grozījumus mēs plānojam pieņemt vēl šogad. Savā uzrunā jau minēju, kāpēc pārskatīšana paredzēta 2018. gadā. Tomēr, kā Fausto to norādīja, šī pārskatīšana nav ceļa beigas. Maksātspēja divi paredz pašas direktīvas pārskatīšanu 2020. gadā, kur būs uh, vismaz apsveram būtiskāk grozījumu maksātspēja divi. Komisijas rīcības plāns par uh, Uh, ilgspējīgu finansējumu jau paredz to, ka ilgspējīgai investīciju jomai 2020. gads varētu būt īstais brīdis uh, normu pārskati, pārskatīšanai. Mēs uh, aicināsim AJOP izteikt savu viedokli vēl šogad. Par investīciju, kapit, investīcijām kapitālā esam uzsākuši pētījumu par virzītāju spēkiem apdrošinātāju investīcijām. Gan tiem, kas tiek kotēti biržās, gan tiem, kas netiek kotēti. Un sagaidām vēl šogad eh, rezultāts. Paldies par uzmanību un ar prieku eh, reaģēšu uz jautājumiem, kas jums varētu būt. Paldies! Paldies arī komisijai! Tās bija svarīgas lietas, par kurām jūs informējat mūs. Es tad saprotu, ka pavisam drīz mēs varam runāt par STS. Tātad pirms vasaras vēl. Un uh, tagad jautājumi. Sāksim ar sarunvedēju komandu. Balca kungs acim redzot, nevar mums pievienoties, tāpēc ejam tālāk. Sociāldemokrāti. Pervanš Beres. Vai arī kāds cits, kas var izteikties sociāldemokrātu vārdā. Nu, tad par to es droši vien būtu saņēmis informāciju. Lūdzu, vārds jums. Protams, brīvais mikrofons arī ir pieejams, varat pieteikties šobrīd. Klīns kungi esam piefiksējuši. Mm, merci. Paldies. Nesmu ēnu referenta par šo jautājumu, bet pateicos par to, ka aktualizējat uh, Ejopas un komisijas priekšlikumus, par to mūs informējat. Uh, Es saprotu, ka komisija jau ir uzklausījusi apdrošinātāju viedokli, tīpaši par attiecībā uz priekšlikumiem par, par pastāvošiem risk, likmju riskiem Nu, eh, nevajadzētu gaidīt tagad 20. 21. gadu, varbūt būtu jāveic korekcijas attiecībā uz procentu likmēm, ņemot vērā to, ka pašreizējās uh, likmes uh, varētu ietekmēt apdrošināšanas uzņēmumu uh, finansiālo veselību un pastāvēšanas iespējas. Ņemot vērā šo tiesību aktu pārskatīšanu ir uh, punkti, kas izskan atkal un atkal. Pirmais, kā varētu uh, samazināt satricinājumus ilgtermiņa uh, ieguldījumiem, uh, Tas eh, ir svarīgs jautājums, domājot par deleģētiem aktiem, cik tālu komisija ir gatava iet. Otrakārt, jautājums ir par eh, svārstībām tirgu un kā tas ietekmē apdrošinātāju bilanci, kādu risinājumu komisija uzskata par eh, labāko. Un Vēl trīs temati, ko es pat arī vēlētos pieminēt, daži no tiem uh, neizskanēja līdz šim vēl. Uh, esmu dzirdējis par bažām, uh, kas ir ārējās tirzniecības jomā strādojušiem apdrošinātājiem. Uh, ka eh, varētu eh, viņi būt neizdevīgākā situācijā vai šajos 20, šajā 21. punktā, ko Eiropa eh, sagatavo, vai šeit ir kaut kāda priešlikuma attiecībā uz deleģētiem aktiem. Tālāk par atšķirību attieksmi pret dzīvības un nedzīvības apdrošināšanu vai šeit vai, no, tiks veikts kādas korekcijas, izlīdzināšana. Un tāpat manā valstī uh, ir aktuāls jautājums, pat neatkarīgi no tā, vai tā ir sociālistu valdība vai nē, par stratēģisko līdzdalību uzņēmumu kapitālā, jo pašreizējie ierobežojumi uh, Uh, neļauj veikt šādus strateģiskus ieguldījumus, it īpaši rūpniecībā. Vai ir paredzēts kaut ko mainīt šai sakarā? Un pēdējais punkts vēl, un varbūt ar to man patiesībā vajadzēja sākt pēc hašleg. Uh, darbības mums atkal ir uh, katrs tiesību akts no jauna jāizvērtē, ņemot vērā hašliga secinājumus un uh, domājot par ilgspējīgām finansēm un uh, tad, tas ir sakāms arī attiecībā uz maksāt spēju divi. Paldies! Jā, ļoti svarīgi punkti. Tagad Ešlijs fokusē e kā ir grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Eiropas pārstāvim par prezentāciju. Ar viena lielākas bažas eh, rodas ieinteresētām pusēm par to, ka mēs esam pārāk ierobežojoši. Nu, it īpaši par uh, risku. Eh, šobrīd ir divi miljārdi. Uh, uh, bilancēs, kas netiek ieguldīti reālajā ekonomikā. Un e, šeit ir nepamatoti ierobežojumi ekonomikas finansējumam noteikti. Es gribētu zināt, kā komisija un EIOPA centīsies iesaistīt uh, šos uh, interesētās puses procesā, aprēķinos, lai nebūtu tā, ka uh, mēs izveidojam pārāk uh, ierobežojošu sistēmu un nauda nevar uh, ieplūst reālajā ekonomikā. Paldies, Aldes grupas vārdā Klinskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu ēnu. Uh, referents par šo jautājumu, bet esmu uh, ēnu uh, referents par regulējošām aģentūrām. Un uh, interesējos tādēļ par jauno regulu attiecībā uz šīm uh, aģentūrām, kuru starpā ir arī uh, Eiropa. Uh, un kad eh, spēkā stājās šī eh, uzrē, uzraudzības struktūra, mēs uzskatījām, ka tas ir liels sasniegums apdrošināšanas jomā, un tagad ir paredzēts pārskatīt eh, š, šīs šo regulējumu 2018. gadā par kapitālu prasībām un 2020. gadā kopumā tiks izvērtēta šī situācija, sistēma, vai esam uz pareizā ceļa, vai kaut kas būtu jāmaina. Tā, tā pretstatā šai e, divpakāpju sistēmai, tātad šiem diviem soļiem, mēs jau esam e, veikuši pasākumus, kas e, ļoti lielā mērā ietekmē kapitāla pieejamību un eh, ir arī Eiropas eh, ierosinājums, ko arī pieminē Pervanš Beres un komisijas eh, pārstāvis, tātad, ka ir jāizvērtē procentu likmju radītājs risks. Un arī tas novestu pie maksātspējas divu pārskatīšanas. Es eh, jau vairāk kārt esmu norādījis, ka varbūt Eiropa iet eh, pārāk tālu atsevišķos jautājumos, eh, jo runa ir ne tikai par tehniskām korekcijām, bet gan par uh, Uh, grozījumiem pēc būtības attiecībā uz, uz uzņēmumu kapitāla prasībām, un tas arī ietekmē uh, nodrošināt finansējumu tirgu un patiesībā uh, mēs uh, sa sasniedzam augstāku drošības līmeni, bet taipat laikā apdraudam arī vienu no kapitāla tirgus uh, Uh, savienības mērķiem, proti nodrošināt finansējumu avotus. Un uh, varbūt vajadzētu tomēr, lai uh, līdzlikumdevēja parlaments un padomi lēm par šiem pasākumiem, nevis ar deleģēto aktu starpniecību šādi pasākumi tiktu īstenot. Paldies! zaļo pārstāvjus uh, zālē neredz, arī guenē, vai kāds no ENF grupas vēlas uzstāties, nē. Stolijankungs. Nē. Man ir pāris komentāru un jautājumu. Vēlos vispirms pateikties Ejopai par veikto darbu, par tehniskām konsultācijām, kas tiek sniegtas komisijai. Un par viņu e, ieguldījumu darbā pie šī svarīgā temata. Pirmkārt par neizvērtētiem parādiem. Mēs esam esam daudzos tiesību aktos strādājuši pie tā, lai kļūtu neatkarīgāk no ārējām reitinga aģentūrām, tāpat, lai izstrādātu metodiku, kas būtu uh, piemērojama Eiropas uzņēmumiem uh, un uh, lai uh, nepazeminātu prudenciālo standartus uh, maksātspējas direktīvām. Tālāk par kapitāla investīcijām. Tas ir svarīgs jautājums, domājot par kapitāla tirgus savienību. Ajopai uh, tika uh, tikai lūgt sagatavot ziņojumu, un es gribētu jautāt komisijai, vai ir paredzēts uh, veikt kādus konkrētus pasākumus, arī runājot par procentu likmju risku. Manuprāt, tiešām būtu saprātīgi to iekļaut uh, pārskatīšanas procesā 2020. gadā, lai veiktu visaptverošu izvērtējumu par uh, izmaiņu ietekmi kā to norādīja Pērvanš Peresa. Mēs uh, turpinām runāt par nākotnē paredzēto pārskatīšanu. Es gribētu arī jautāt komisijai, pirms kaut kas tiek veikts šai sakarā par korekcijām. Uh, kas ir um, ierakstīts uh, AIOPAS ziņojumā par lielākām svārstībām nacionālajos tirgos un par mazāku iespēju gūt uh, kādu labumu no šiem pasākumiem. Es gribētu zināt, cik atbilstoši ir kritēriju portfelis Varbūt eh, šeit būtu jāizmanto cita pieeja, nacionālā bāze plus divas prasības, lai uh, veiktu šādas korekcijas. Ja vairāk nav citu jautājumu, tad varbūt dosim vispārdu, vārdu vispirms Eiropas pārstāvjiem, tad komisijai. Paldies! Tikai daži komentāri par uh, uzdotiem jautājumiem. Jā, pirmkārt, uh, svārstību korekcija. Jūs minējāt to, un arī Berešs kundze. Protams, uh, tas ietilpst mūsu monitoringa pieejā. Katru gadu publicējam ziņojumu šogad Mm, arī šāds ziņojums uh, ir sagatavots un katru gadu tas ir plašāks un detalizētāks, tad šogad ir jau trešais uh, šāds ziņojums un mēs analizējam un sniedzam uh, visus detalizētu informāciju gan iesaistītām pusēm, gan komisijai par pielietojumu. Nu, tālāk tas viss būtu jāskata tā visaptverošā revīzijas kontekstā. Mēs arī tātad analizējām strateģiskās investīcijas, ko lūdza komisija Mēs nekādus konkrētus priekšlikumus nesam formulējuši, jo tas netika prasīts, bet mēs sniedzām visu pieprasīto informāciju un uh, pierādījumus, ja tā varētu teikt, par šiem punkti. Var teikt, ka mēs varam darīt vairāk par uh, nevērtētiem parādu instrumentiem un uh, palīdzēt uh, tātad apdrošinātājiem netik daudz izmantot uh, ārējos kredītus. Es nezinu, vai nākotnē mēs to vēl turpināsim izstrādāt vai ne, bet darbs turpināsies konsultācijas, vai, eh, ko mēs niedzam komisijai, labs pamats turpmākajam darbam. Un tas uh, ir izstrādāts diskusiju rezultātā un apdrošināšanas uzņēmumi šajā jomā līdz ar to varēs strādāt efektīvāk par uh, procentu likmju risku Mēs apzināmies, ka tas ir sensitīvs jautājums. Mēs ierosinām to veikt, īstenošanu veikt pakāpeniski, ja vispār tā tad ir jāizvērtē ietekme. Nevar teikt, ka mēs to neņemam nopietni, bet uzraugi uzskatīja, ka ir jāsniedz šādi ieteikumi komisijai, jo to laiku mēs piedzīvojām, tātad mēs noteikti brīdi piedzīvojām negatīvas procentu likmes, un tas parādīja, ka pašreizējai pieejai ir arī savas robežas. Šis apakšmodulis, kas ņem vērā procentu likmes, nebija piemērots nesen piedzīvotai reālai situācijai bet ir arī citi apsvērumi iespējami un var arī pār, pilnībā pārskatīt ilgtermiņa garantiju pasākumus. Mēs uh, domājam par to, kas no taktiskā viedokļa būtu saprātīgi uh, darāms, bet katrā ziņā uh, iestādēji būs jālemj, kā rīkoties un uh, tas tiks darīts pārskatot maksāt spēju divi. Mēs par ilgtspējīgu finansējumu, jā, mēs esam gatavi pie tā strādāt un kā mēs varētu palīdzēt uh, ilgtspējīgas finan ilgtspējīgu finansējumu projektam Un arī pensiju fondi varētu spēlēt savu lomu atbalstot šo projektu. Mēs esam tikai vēl procesa pašā sākumā un šobrīd neko daudz nevaram mm, vēl pateikt arī uh, parlaments, komisija un padome varētu arī piešķirt papildu resursus fin ilgsējām finansēm. Nu, es vēlētu šādu lūgumu izteikt, tīpaši attiecībā uz klimatiskiem riskiem un citiem. Uh, nu, šeit uh, šie jautājumi ir tiešām ļoti tehniski un mums ir jāsadarbojas ar ekspertiem. Nevaram bez jūsu atbalsta tikai ar pašu resursiem tikt galā. Šis uzdevums ir nopietns, esam jau sākuši darbu un tas turpināsies. Par riska maržām Mēs uh, strādājām pie šī komponenta, tās ir kapitāla izmaksas, uh, un nonācām pie ieteikuma saglabāt pašreizējo līmeni, jo nav nekādu uh, datu, kas uh, prasītu rīkoties citādāk, jo mēs uh, pieņemam lēmumus balstoties uz uh, faktiem. Šī riska mārža pati par sevi uh, neietilpst šajā darbā, tā drīzāk skatāma nākotnē paredzētās uh, maksātspējas divi pārskatīšanas kontekstā. Paldies! Paldies! Uh, nu, par resursiem runājot, tas ir atkarīgs no, arī no dalību valstīm. Mēs vienmēr labprāt jūs atbalstam, bet bet ir arī tie, kas sēž galda otrā pusē, un arī tagad vārds komisijai. Paldies jūsu komentāri un Bereses uh, Foksa un Klinca kunga teiktais liecina par to, ka jāpanāk uh, pareizais līdzsvars starp uh, politikas īstenošanu, uh, īstenotāju interešu aizstāvību, finanšu stabilitāti un jādomā arī par Uh, klientiem. Un, um, mēs vēlamies rīkoties divos posmos. Pirmkārt, uh, deleģētajos aktos risināt konkrētus uh, specifiskus jautājumus un tad tādu pla, pla, tā, plašākus politiskus un pat varbūt filozofiskus jautājumus atstāt līdz 2020. gadam, kad notiks pārskatīšana. Tas sasauc ar Klinskunga teikto par to, ka pamat jautājumi ir jālēm līdz likumdevējiem, uh, līdz koplēmumu procedūras ietvaros. Tātad šis uh, procentu likmju risks, kā jau es teicu ievadu runā, mēs apzināmies, ka šis temats ir svarīgs. Tas rūpīgi jāizvērtē. Tāpat laikā, pat ja ir uh, pēdējo gadu laikā bijušas ļoti zemas procentu likmes, Mēs nesam uh, uh, konstatējuši, ka pašreizējā kapitāla prasību un procentu uh, likmju risku aprēķināšanas metode kaut kā negatīvi ietekmētu situāciju un nevajadzētu arī sasteigt rīkoties šajā jautājumā. Un tādēļ es uh, domāju, ka būtu pareizais uh, brīdis uh, pievērsties šim jautājumam 2020. gadā šīs plašākās pārskatīšanas kontekstā. Un uh, mēs nesaskatām, ka šis jautājums būtu jārisina jau 2018. gadā. Tas pats sakāms par uh, kapitālu kopumā 2018. gada pārskatīšanas ietveros. Uh, Mēs uh, runājam par nevēr uh, nekotētu uh, kapitālu vērtspapīru izmantošanu, bet ir uz šiem jautājumiem arī jāskatās plašāk un ir grūti to risināt ar deleģēto aktu starpniecību runājot par kapitālu, šāds risinājums var nebūt apmierinošs. Un mūsu prāt vajadzētu pagaidīt pētījuma rezultātus, tie būs pieejami līdz gada beigām, pirms mēs nākam klajā ar priekšlikumiem par kapitālu kopumā. Tas pats eh, sakāms par stratēģiskiem kapitāla ieguldījumiem um, esam dzirdējuši, ka kritēriji, lai definētu strateģiskus ieguldījumus, ir divos līmeņos, un tas var radīt problēmas ekonomikas finansējumam, un tas arī būs uh, aktuāli uh, domājot par 2020. gadu pārskatu un par uh, kapitāla ieguldījumiem. Tālāk par uh, nevērtēt aktiem parāda instrumentiem. Es domāju, ka Eiropas uh, ziņojums ir labs uh, pamats uh, virzībai uz priekšu. Mēs uh, domājam par 5% no kopīgiem uh, Uh, ieguldījumiem, mm, kā griestiem, to ierosina Eiropa. Nesam pārliecināti, ka ir nepieciešams noteikti šādus griestus. Mm, tas pat varētu kavēt izvirzītā mērķa sasniegšanai, uh, proti uh, veicināt lielāku privāto investīciju apjomu Eiropā. Un tādēļ mēs arī varētu neatbalstīt šo 5% slieksni par ilgtspējīgām finansēm. Mēs vēlētos to risināt ar deleģēto aktu starpniecību un ļoti iespējams, ka atbilstošas normas tiks ieviestas par uh, trasta fondu nodavām. fiduciāru pienākumu, un uh, tas arī būs svarīgi domājot par uh, ilgspējīgām jā, finansēm Eiropā. Liels paldies! būtu, protams, labi uzklausīt referenta noslēguma vārds, bet katrā gadījumā pie šā jautājuma mums būs jāatgriežas. Jopas. Uh, Ieteikumi komisijas eh, teiktais jau dod mums eh, tādus svarīgus elementus. Mēs varam domāt par konverģenci un mums arī ir jādiskutē par citiem elementiem, domājot gan par šiem deleģētiem aktiem, gan par eh, tālāk paredzēto pārskatīšanu. Vēlos pateikties visiem dalībniekiem no komisijas komandas un eh, Jopas. Un tagad 15 minūšu pārtraukums sēdēm. Paldies!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

So we are ready to start. Tātad mēs esam gatavi sākt darbu pēc eh, īsa pārtraukuma. Un tagad skatīsim piekto darbu kārtības punktu, kur tiek runāts par grozītu priekšlikumu padomas regulai 904-210 eh, eh, par pasākumiem, lai stiprinātu administīvo sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā. Uh, Tātad šeit ir runa par to, ka tiek izveidoti jauni noteikumi administratīvai sadarbībai starp dalībvalstu administrācijām, lai cīnītos pret PVN krāpšanu. Šie pasākumi runā par labāku informācijas apmaiņu starp nodokļu administrācijām, kā arī par uh, darbību koordināciju, tā skaitā par kopīgām revīzijām un pastiprinātu sadarbību starp nodokļu administrācijas un tiesība aizsardzības iestādēm Eiropas Savienības līmenī. Tāpat arī tiek runāts par uh, jaunu noteiktu vienotu Eiropas Savienības PVN telpu, kas uh, tika ieteikta 2017. gada oktobrī, kā arī par PVN rīcības plānu. Uh, Um, Zīles kungs ir sagatavojis 24 grozījumus savā ziņojuma projektā. Galvenokārt uh, tur tiek runās par dalību valstu um, nodokļu suverenitāti un Eiropas Savienības datu aizsardzības nosacījumiem. Ar referenta kungs nav klāt, bet viņu aizstās Lūnes kungs uh, no EKR grupas. Paldies, uh, priekšādātāji! Vispirms referents patiešām atvainojas, ka nevarēja piedalīties šajā sanāksmē. Es arī uh, atvainojas par to, ka ierados uh, ar dažu minūšu novēlošanos. Roberts Zīle piekrīt, ka pārobežu um, nodokļu krāpniecība ir viena no lielākajām problēmām, ar ko mēs saskaramies um, dalībvalstu sistēmās. Tad, tad um, dalībvalstis nespēja tikt galā ar to, cik ātri ekonomika attīstās. Komisijas pētījumā tiek runāts par skaidriem skaitļiem. Mēs redzam, kā PVN uh, atšķirības dalībvalstīs samazinās, bet tās vēl ar vienu ir ļoti lielas. Tātad 2015. Eh, gadā tie bija 12,1%, un dažās dalībvalstīs situācija ir pat vēl uh, ļaunāka. Tur eh, šīs atšķirības ir 20% un vēl vairāk. Protams, ka viss nav saistāms tikai ar krāpšanu. Mēs redzam, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas arī ir daļa no šīs problēmas. Uh, Tas nav um, galvenais iemesls, kāpēc pastāv uh, šādi neiekasētie PVN daudzās dalībvalstīs, bet tomēr šī ietekme ir ļoti liela. Referents apsveic komisijas priekšlikumu, tātad priekšlikums ir stiprināt sadarbību starp dalībvalstīm, lai cīnītos pret uh, PVN krāpniecību, lai uh, šī cīņa būtu daudz vienkāršāka un efektīvāka. Bet, ja mēs paskatāmies uz šo priekšlikumu, tad uh, referents šeit ir ieviesis dažas izmaiņas jo mm, šīs izmaiņas ir vienkārši vajadzīgas. Referents Zīle uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā vajadzētu panākt līdzsvaru starp um, no vienas puses informācijas pieprasījumiem, informācijas analīzi un no otras puses um, datu aizsardzību un privātumu. Tieši tāpēc arī ir sagatavoti grozījumi. Un ar šiem grozījumiem tiek mēģināts um, ierobežot Eirofisku Uh, operacionālās robežas, un tāpat arī to, kādā veidā dažādas iestādes izmanto informāciju. Nu, ir ieviestas arī atsauces uz attiecīgiem datu aizsardzības uh, tiesību aktiem. Šis uh, priekšlikums ir arī uzlabots, lai panāktu labāku līdzsvaru starp interesēm un pienākumiem, kādas uh, piemīt eh, pieprasītājām iestādēm un eh, iestādēm, kam ir jāiesniedz informācija. Tātad te ir runa par izmeklēšanas uzsākšanu, ehm, tāpat arī te ir runa par eh, tiesībām, kādas piemīt informācijas sniedzējām. Tāpat arī tiek vienkārši, vienkāršoti mehānismi, kā dalībvalstis um, risina um, ehm, iztraukstošo PVN problēmu. Tāpat arī tiek ieviesti vairākie punkti, kas ļauj mm, priekšlikumu paskaidrot, kas padara to daudz skaidrāku. Un tas arī viss. Tagad var sekot debates. Lielas paldies! Lielas paldies, ka aizstājāt referentu. Un tagad ir kārt izteikties ānu referentiem. Sāksim ar Gabrielu Mato, tautas partijas grupā. Paldies, runāšu spāniski. Vispirms eh, vēlējos pateikties eh, par ieguldīto darbu. Liels paldies Zīles kungām par to, ko viņš ir izdarījis. Es eh, varētu to vērtēt pozitīvi. Es domāju, ka iekšējā tirgu administratīvā sadarbība nav tikai vēlme. Galu galā mēs redzam, ka PVN sistēma pēdējos gados, diemžēl, netiek uz priekšu vispārējiem globalizācijas tempiem. Tieši tāpēc šādi priekšlikumi ir ļoti būtiski. Mums vajadzētu stiprināt eh, harmonizāciju, lai mēs varētu cīnīties pret eh, PVN krāpšanu. Tas ļautu arī padziļināt vienoto tirgu. Taču pastiprināta harmonizācija automātiski nenozīmē, ka dalībvalstis eh, zaudēs savus uh, pienākumus. Uh, savu atbildības sfēru. Mums ir vajadzīga sadarbība starp dalībvalstīm, lai kopīgi veiktās aktivitātes dotu rezultātus. Tāpat arī tiek runāts par to, ka varētu ieviest vienotu PVN sistēmu, kas ļaut noteikt vienotu PVN likmi un ļaut modernizēt PVN sistēmu. To vajadzētu vienkāršot un padarīt daudz uh, Eh, izturīgāku pret eh, krāpšanas iespējām. Tas noteikti nāktu par labu uzņēmumiem. Mēs redzam, ka pašreizējā sistēma nedarbojas, un tāpēc eh, šis priekšlikums ir pareizais solis īstajā virzienā. Jo īpaši gribu runāt par septīto pāntu, kur ir runa par administīvām pārbaudēm kas kādai valstī ir jāveic, balstoties uz cits valsts pieprasījumu. Uh, Tas ir ļoti būtiski. Nedrīkstētu būt tā, ka eh, valsts atteiktos veikt eh, šādus, šādu izmeklēšanu. Protams, mums ir jāmēģina arī rast risinājumi, kas būtu labi īstenojami praksē. Bieži vien uh, dalībvalsts rīcībā ir uh, informācija, un tikai šī dalībvalsts ir spējīga veikt izmeklēšanu. Protams, mēs nedrīkstam arī aizmirst par valsts ierēģu lomu, to vajadzētu skaidri definēt, un vajadzētu arī noteikt, kādus uh, uzdevumus viņiem ir jāveic. 7. pantā ir runa par ierēģiem, kas um, atbild par administratīvajām funkcijām un kuriem ir jāveic izmeklēšana, es uzskatu, ka arī tas ir tāds ļoti noderīgs aspekts. Tāpat arī Eiropas komisija nāk klajā ar daudziem citiem labiem priekšlikumiem. Desmitā sadaļa paredz Eirofiski izveidi, kas ļautu nodrošināt ātru informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. valstīm. Šādā veidā varētu mērsties pret eh, liela apmēra krāpšanu un eh, jauna veidā krāpšanu ar PVN. Tāpat arī vajadzētu saglabāt kontroli pār nodokļu sistēmām gan dalībvalstu iekšienē, gan ārpus tām, un to varētu nodrošināt ar ciešu sadarbību starp dalībvalstīm. Protams, nedrīkst aizmirst par eh, elementiem. Mums ir jāsaprot, ka 21. gadsimtā ir Eh, jāizmanto arī jaunākās tehnoloģijas. Mēs ceram, ka mēs eh, varēsim labi sadarboties, un eh, vēlreiz liels paldies referentām par ieguldīto darbu. Liels paldies par jūsu teikto, un tagad Ludvigsona kungs no sociāldemokrāta grupas. Liels paldies! Es arī vēlētos sirsnīgi pateikties referentam Robertam Zīlēm par ieguldīto darbu. Tāpat kā komisija, kas ir nākusi klajā ar veselu rindu dažādu uh, pasākumu attiecībā po vēnu, es uzskatu, ka mums vajadzētu mūsu veikto darbu padarīt daudz efektīvāku. Tātad uh, ir jānodrošina, lai uh, cīņa pret uh, PVN krāpšanu būtu daudz labāka. Saskaņā ar komisijas priekšlikumiem, um, kas tika publiskoti 2017. gada 13. novembrī, um, netiek runāts par personas datu aizsardzību. Protams, ka ir jārespektē visi vispārējie datu aizsardzības noteikumi arī šajā gadījumā, bet uh, mums vajadzētu domāt par to, kā padarīt cīņu pret nodokļu krāpšanu efektīvāku. Uh, Nodokļu iestādēm ir jādod iespēja um, veicināt savu darbību šajā jomā. Tieši tāpēc ir um, jāparedz arī informācijas apmaiņa par uh, aizdomām par krāpšanos ar nodokļiem. Vajadzētu uzņemties atbildību par uh, cīņu pret nodokļu krāpšanu, un Tāpat arī vajadzētu sniegt palīdzību, tad, kad eh, tiek veiktas administratīvas izmeklēšanas pār eh, krāpšanu ar nodokļiem. Tātad eh, šī palīdzība ir jāsniedz nodokļu iestādēm. Noslēgumā vēlējos vēl norādīt, ka referents runā par sertifikāciju. Man šķiet, ka, kā jau norādīja komisija, uh, ir vajadzīgas stabilas nodokļu sistēmas, kas ļautu uzskatīt, ka persona um, ir PVN maksātājs. Es uzskatu, ka šis ir ļoti nozīmīgs temats, un es priecājos, ka mums ir iespēja par to runāt. Es domāju, ka mums vajadzēs strādāt intensīvi, lai rastu adekvātus risinājumus. Domāju, ka mums vajadzētu uh, vērsties pret uh, noziedzīgiem grupējumiem, kas uh, katru gadu ar PVN krāpniecības palīdzību iegūsta miljardiem dolāru. Esmu pārliecināts, ka pat, ja mums ir viedokļi nesaskaņas dažos jautājumos, mēs tomēr nonāksim pie laba rezultāta. Neredzu, ka no Aldes būtu ieradies kāds, kas vēlētos izteikties arī no GUE. Uh, grupas neviena nav klāta, bet eh, zaļos pārstāv Katija uh, eh, Skota Malo. Paldies! Es eh, piekrītu tam, ko teica Ludvigsen kungs, un mēs priecājamies par komisijas priekšlikumu šajā jomā. Mēs gribam arī stiprināt dalībvalstu sadarbību cīnoties pret PVN krāpšanu. Mēs vēlētos pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu, taču mums ir mazliet uh, atšķirīgāks viedoklis šajā jautājumā, tāpēc mēs iesniegsim vairākus grozījumus, kas eh, to atspoguļo. Mēs eh, redzam, kādus grozījumus viņš ir ieviesis komisijas priekšlikumā, un šī līnija nav mums īsti atbilstoša. Mēs eh, negribam, ka vajadzētu dzēst atsaucis attiecībā uz certificētām ar nodokļiem apliekamām personām. Protams, mēs varam šeit diskutēt par šo. Um, konceptu, kas tad īsti ir šīs certificētās nodokļiem apliekamās personas, bet mūsu viedoklis ir atšķirīgs. Mēs uzskatām, ka arī referenta viedoklis attiecībā uz datu aizsardzību ir pārāk ierobežojošs, ja ir runa par mm, informācijas apmaiņas ar dalībvalstīm. Protams, dati ir jāaizsargā un ir jau pieņemta attiecīgi tiesība akti, bet šajā tekstā to nevajadzētu iekļaut, jo dalībvalstis valstis varētu to interpretēt kā iespēju sašaurināt savu sadarbību krāpšanas apkarošanas jomā. Tāpat arī eh, tiek runāts par to, ka pieprasošai iestādēji ir jāpiešķir tādas pašas izmeklēšanas pilnvaras kā tai valstī, kas ir saņēmusi lūgumu. Eh, no zīles eh, grozījumiem šis elements ir pazudis, ja mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtisks elements, lai nodrošinātu, ka sadarbība ir patiešām efektīva. Uh, Revīzijas palāta ir norādījusi, ka e, Eiropā ir labāk jāizmanto visi pasākumi, kas ļautu mums cīnīties pret krāpšanu. Pirmkārtā mēs vēlētos arī izskatīt e, kopīgu revīziju iespēju. Tas ir uzlabojums komisijas priekšlikumā, un mēs to atbalstām. Mēs arī mēģināsim stiprināt sadarbību starp dalību valstīm ar Eirofiska, Eiropolu un Olaf, tāpat arī EPO ja ir runa par tādām nozīmīgām nodokļu krāpšanas lietām. Mēs uzskatām, ka uh, nevajadzētu šeit uh, aizmirst par, ne, nevajadzētu būt nekādiem nedz administratīviem, nedz juridiskiem šķēršiem, kas varētu kaut kādā veidā traucēt šai sadarbībai. Un, ja ir runa par PVN regulu, tad uh, Varbūt šeit vajadzētu ieviest kaut ko līdzīgu, kas jau pastāv DAK attiecībā uz tiešiem nodokļiem. Tātad, tad, kad kompetentā iestāde saņem informāciju no trešās valsts, šī iestāde drīkst nodot informāciju tālāk uh, visām dalību valstīm, kam šī informācija varētu interesēt. Lielas paldies, mēs labprāt sadarbosimies ar ēnu referentiem. Paldies, citu ēnu referentu zālē nav, tagad uh, jautāšu komisijai, vai viņiem ir kas sakāms. Un tad būs uh, brīvais mikrofons un viss. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties eh, parla parlamenta deputātiem par to, ka tie atbalsta komisijas priekšlikumu. Kā jau tika norādīts, eh, šis ir ļoti nozīmīgs papildinājums mūsu priekšlikumos eh, PVN sistēmas reformēšanai. Mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk izveidot papildu instrumentus, kas ļautu cīnīties pret PVN krāpšanu pašreizējā režīmā. Es domāju, ka Šodien jūs jau atzīmējāt svarīgākos punktus priekšlikumā. Kā jūs zināt, padome pašlaik vēda intensīvas sarunas par šo priekšlikumu. Bulgārijas prezidentūra to ir izvirzījusi par prioritāti. Es arī vēlētos uzsvērt, ka lielākais jaunums šajā regulā ir iespēja uh, nodrošināt šādas obligātas administratīvas izmeklēšanas, jo īpaši, ja divas dalībvalstis aicina trešo valsti veikt izmeklēšanu. Es uzskatu, ka tas ir tāds nozīmīgs jauninājums. Tas ļaus nodokļu administrācijām labāk saskaņot savas darbības jaunajā e-komercijas ietvarā, kas pavisam drīz sāksies stāsies spēkā. Ja runa par grozījumiem, kur uh, tiek eh, dzēsti nosacījumi attiecībā uz CTP, mēs eh, mm, piekrītam tikko teiktajam. Komisijas priekšlikumi netiek atsaukti, bet mums eh, nevajadzētu līdz ar to um, mm, dzēst eh, pārējos priekšlikumus. Jebkurā gadījumā šo priekšlikumu mēs neatsaucam un mēs eh, turpināsim runāt par eh, certificētajiem nodokļu maksātājiem. Ja ir runa par sadarbību starp nodokļu administrācijām Olaf un Eiropol, arī šeit mēs uzskatām, ka tekstā ir ieviests nozīmīgs jauninājums un nedrīkstētu būt pārāk daudz ierobežojumu attiecībā uz uh, informācija, ar kuru var apmainīties. Protams, ka tas ir sensitīvi daudzās dalībvalstīs, bet mēs ceram, ka varēs atrast visiem akceptējumu kompromisu. Beigās par datu aizsardzību. Jūs redzējāt, ka komisijas priekšlikumā ir ņemta vērā jaunā vispārējā datu aizsardzības regulā. Un, protams, ka tas viss vēl ir vien ir jāaktualizē bet mēs nevēlamies, lai dalībvalstis eh, tagad eh, sadarbību sašaurinātu. Mēs vienkārši vēlamies aizsargāt eh, mm, pilsoņu tiesību aizsardzību. Sarunās mēs mēģināsim panākt līdzsvaru starp šīm abām vēlmēm. Lielas paldies, tu tagad brīvais mikrofons Bereses kundze. Vēlas izteikties. Būs pirmā. Paldies! Es ar uzmanību uh, pētīju referenta priekšlikumus un, protams, paldies viņam par tiem. Papildinot uh, mūsu uh, mm, ēnu referentu Ole Ludvigsonu, kuram es pilnībā piekrītu, es vēlējos īpaši uzsvērt, cik nozīmīgs ir šis priekšlikums un ar kādiem izaicinājumiem tas saskaras. Šis eh, priekšlikums eh, tiek gatavots laikā, kur administratīvā sadarbība ir pavirzījusies uz priekšu, un, eh, jo īpaši, ja runa par PVN, es atceros tādu pavisam nesenu un ļoti labu vienošanos starp administrācijām. Mēs noslēdzām vienošanos ar Norvēģiju. Un šķiet, ka par šo tekstu uh, tika nobalsots vienbalsīgi Eiropas parlamentā. Tāpēc ir mazliet dīvaini, ka, ja ir runa par administratīvo sadarbību ar Norvēģiju, mums ir tāda izcila vienošanās, eh, kas ir ļoti ambicioza, un mēs neizmantojam šo vienošanos kā piemēru. Mēs neuzskatām, ka kaut ko līdzīgu mēs varētu ieviest arī administratīvā sadarbībā Eiropas iekšienē. Uh, Lasot eh, referenta priekšlikumus, man ir eh, radus, radies iespējas, ka mēs attālināmies no šīs loģikas. Es domāju, ka mums vajadzētu būt ambiciozākiem. Mm, tekstā, mm, kur mēs vienojamies ar Norvēģiju, mēs runājām arī par mm, sadarbību citās jomās, ne tikai par eh, PVN krāpšanu. Paldies par jūsu komentāriem, vai vēl kāds vēlas izteikties uh, brīvā mikrofona procedūrā? Nē, nevienu neredzu. Tad uh, došu vārdu atkal Urmes kungam, vai viņam ir kas piebilstams noslēgumā. Nekas konkrēts. Uh, Zīles kungs noteikti labprāt piedalīsies diskusijās. Tas arī viss. Labi, līdz ar to esam pabeiguši šo punktu. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 23. mājas, pulkstens 17. Grozījuma izskatīšana 18. jūnijas, balsojums EKAN komitejā 19. jūnijā un balsojums plenāra sēdē ir paredzēts jūlijā. Lielas paldies! Iespējams, ka mums nāksies pārtraukt sanāksmi uz kādām septiņām minūtēm, lai mēs sagaidītu Ferberkungu, kurš ir atbildīgs par nākamo punktu. Septiņu minūšu pauze un tad turpināsim. Please be seated so that we can start. Lūdzu, apsēdieties, lai mēs varētu sākt darbu pie nākamā darba kārtības punkta. Thank you. We are starting point six. Sāksim tagad sestā un septītā punktu izskatīšanu, kur ir runa par investīciju firmu prudenciālu uzraudzību un uh, tāpat arī par regulu prudenciālajām prasībām investīciju firmām. Šie divi priekšlikumi veido pakotni, kas ir paredzēta, lai uh, izveidotu atbilstošu prudenciālu režīmu. Priekšlikumā tiek nošķirt šis prudenciālais režīms, ņemot vērā investīciju firmu uh, izmēru un sarežģītību. Lielākās eh, firmas vēl ar vienu būs banku prudenciālajā uzraudzībā saskaņā ar eh, CRR un CRD, un eh, citas firmas tam vairs netiek pakļautas. Tās varēs izmantot jaunu režīmu, kur ir runa par vienkāršākām prudenciālām prasībām. Uh, Tāpat arī tiek izveidoti noteikumi mm, investīciju firmu prudenciālajai uzraudzībai, un tas attiecas uz visām MIFID 2 investīciju firmām. Regulas priekšlikumā tiek izveidotas prudenciālas prasības attiecībā uz minimālo kapitāla koncentrāciju, un tāpat arī tur ir runa par ziņošanas prasībām un informācijas atklāšanu. Uh, Tāpat eh, te ir runa arī par ība regulu. Referents ir sagatavojis 13 eh, grozījumus eh, direktīvai un 34 grozījumus regulai. Šeit galvenokārt ir runa par samazinātām prasībām investīciju firmām un tiek ieviesti stingrāki ekvivalences režīmi trešajām valstīm. Austrijas prezidentūra vēlas panākt vispārējo pieju mm, decembrī. Tas nozīmē, ka šis fāls noteikti virzīsies uz priekšu. Mūsu referents Par abiem šiem dokumentiem ir Mihāls Ferbers, un viņam ir desmit minūtes, lai viņš varētu iepazīstināt ar šo dosie. Liels paldies, priekšādētāji! Es uzreiz varu teikt, ka esmu nedaudz pārsteigts. Mana Austrijas prezidentūra teica, ko citu attiecībā uz vispārējo nostāju. Varbūt mēs laika gaitā varēsim to visu vēl noskaidrot. Man šis jautājums interesē. Es redzu, ka Bulgārijas prezidentūra uh, ir panākusi lielu progresu, un tad cerams, ka rudenī mēs varēsim arī norganizēt trialogu, bet tas bija tikai tāds ievads. Jūsu skaidrojums neatbilst manā rīcībā esošai informācijai. Kā jau tika norādīts, te ir runa par eh, vērtspapīru eh, uzņēmumiem, eh, par investīciju firmām un arī par bankām. Kā mēs redzam, šādām firmām noteikti ir cits uzņēmējdarbības modelis, un tas noteikti atšķiras no banku darbības. Komisijas priekšlikums ir izveidot proporcionālu mm, regulējumu šāda veida firmām, ņemot vērā šo uh, firmu uzņēmējdarbības modeli. Tieši par to arī mēs runājām, uh, veidojot CRR un CRD regulējumu. Tātad komisija šeit ir izveidojusi trīs kategoriju klasifikāciju, tad tās ir lielas, nozīmīgas investīcija firmas, kas vēl ar vienu tiek uh, paturētas banku uzraudzībā, tā ir pirmās, tās ir pirmās kategorijas firmas. Uh, Otrais ir vidējas firmas, kas nav um, būtiskas uh, sistēmai, un uh, tās ir vērtētas pēc tā saucamā K faktora. Tās sniedz klasiskus investīciju pakāpojumus, tad tā ir otrā kategorija, un uh, trešā kategorija - nelielas firmas, kurām ir zems uh, riska profils, un Es eh, savā ziņēmā atbalstu komisijas izvēlēto pieju, es piekrītu šādai trīs kategoriju klasifikācijai, bet es domāju, ka komisijas eh, priekšlikumā varētu ieviest uzlabojumus trīs jomās. Esmu sagatavojis arī attiecīgus grozījumus. Pirmkārtām es vēlos, lai šis jaunais režīms, jo īpaši attiecībā uz mazām firmām, tātad trešās kategorijas firmām, būtu eh, plānojamāks un labāk paredzams. Es gribētu ieteikt vairākās vietās pieļaut lielāku elastīgumu un vajadzētu arī ņemt vērā investīciju firmu uh, uzņēmējdarbības modeli un atšķirības. Ir pavisam plašs uzņēmējdarbības modeļa diapazons uh, šajā kategorijā. Un trešais es vēlos, mm, ja runa par trešo valstu investīciju firmām, mums vajadzētu pieprasīt par tām Um, tādus pašus uh, konkurences noteikumus. Tātad plānojamība, pārredzamība. Eiropas komisija ir noteikusi robežas starp otrās un trešās kategorijas firmām, kas būtu jāizveido pēc kvantitatīviem kritērijiem. Man ir uh, radušās bažas. Mēs uh, izveidosim tādu kā lifta efektu. Uh, firmas, kas atradīsies uz eh, robežas starp šīm divām kategorijām, tad vienu gadu tās būs eh, vienā režīmā, otru gadu otrā režīmā. Mums eh, varbūt vajadzētu izveidot tādus nosacījumus, kas ļautu šajos aprēķinos nodrošināt paredzamību. Galu galā mēs nevaram šeit paļauties te uz vienas dienas vai desmit dienu akciju kursu. Mums ir jāizmanto tāds kurs, kas ir gludināks, kas nav tik svārstīgs. Tātad mēs varētu šeit izvēlēties garākus termiņus un varbūt mēs varētu izmantot arī dienas tirdzniecības plūsmu. Uh, Es domāju, ka tas arī ļautu izvairīties no šī efekta, ka firmas e, pārvietojas no vienas kategorijas uz otru ļoti bieži. Attiecībā uz elastīgumu mēs e, varam arī šeit redzēt, ka komisija vēlas veidot vienkāršāku un investīciju firmām piemērotāku režīmu, bet e, vēl ar vienu mm, orientācija ir uz banku uzraudzības režīmu. Uh, Mums vajadzētu izveidot patiešām investīciju firmām atbilstošu režīmu. Mums uh, nav uh, jāpieprasa uh, valstu specializētie ziņojumi par investīciju firmām. Un uh, galu galā šeit ir runa arī par pilnīgi citām stimulēšanas struktūrām. Uh, par attiecībā uz pašu kapitāla prasībām tiek iekļauti instrumenti, kas atbilst CRR un CRD prasībām. Uh, um, personāls sabiedrībām to nebūs tik vienkārši izpildīt. Tāpēc es uzskatu, ka trešās kategorijas uh, firmām vienojoties ar uzraudzības iestādēm uh, vajadzētu um, piemērot maigākus uh, instrumentus, uh, nevis CRR uh, paredzēto attiecībā uz vienādiem spēles noteikumiem attiecībā uz trešajām valstīm. Lielākā daļa no Eiropas investīciju firmām pašlaik uh, atrodas ar sēdeklī kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Un iespējams, ka pavisam drīz šī valsts vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts. Tieši tāpēc mums vajadzētu mm, domāt par uh, regulēm, kas attiecas uz trešo valstu firmām. Tas ir ļoti nozīmīgi. Uh, Ekvivalenci varētu piešķirt tikai tad, ja šī firma atbilst mm, mūsu prasībām pilnīgi visās jomās. Tieši tāpēc es esmu šeit iekļāvis sarakstu ar ekvivalences kritērijiem, kur ir runa par uzraudzību, organizāciju, iekšēju kontroli, labklājību un tā tālāk. Vajadzētu nodrošināt, lai attiecībā uz uh, trešo valsts investīciju firmām tiktu uh, attiecināti tādi paši standarti kā uz uh, Eiropas Savienības firmām. Tā kā galvenokārt uh, šie noteikumi tiek radīti bankām, tātad, ja runa par finanšu instrumentiem vai par um, finanšu instrumentiem, tad uh, mums vajadzētu novērst to, ka Eiropas bankas um, neatrastos sliktākā situācijā nekā investīciju firmas no trešajām valstīm, piedāvājot kādus pakāpojumus. Mēs eh, domājam, ka ekvivalences lēmumi nav tikai tehniski lēmumi. Šeit eh, komitejā, ko domājot par MIFID, mēs eh, jau saskārāmies ar konkrētu piemēru. Šeit var būt arī politiski kritēriji. Es uh, Šeit eh, norādos, norādu piemēram uz eh, Šveices atzīšanu attiecībā uz MIFID, un eh, tāpat arī te ir runa par deleģētajiem tiesību aktiem, nevis par īstenošanas tiesību aktiem. Mēs, Eiropas parlaments un arī Eiropas padome, līdz ar to esam mm, viensprātis attiecībā uz pieņemo regulējumu. Uh, Es domāju, ka mūsu priekšlikumi, komisijas priekšlikumu uzlabos, un es jau tagad eh, priecājos par sadarbību ar visiem ēnu referentiem, kā arī kolēģiem komitejā. Paldies! Thank you very much, uh, Markus. I just... Paldies, Markus. Tikko pārbaudīju nesakrītošo informāciju par laika grafiku, redzot atšķirīgām eh, prezidentūrām ir atšķirīgs viedoklis Es runāju ar Bulgāru un Austriešu prezidentūram. Es nezinu, varbūt jums ir zinām kāda cita Austrijas prezidentūra. Nu, man nē, bet sekretariātam. Bet uh, to mēs noskaidrosim. Sociāldemokrāti. Er, uh, referenta aizvieto Pervanš Beres. Because... Es nezinu, kā man to darīt, jo man ir jānolasa. Ja mūsu ēnu referenta viedoklis, bet man ir arī savs viedoklis, ko es vēlētos paust. Ja atļausiet, es apvienošu abas šīs lietas. Madīdelvo ēnu referente ir, viņa nevar būt klāt, viņa atvainojas par to, jo viņai ir svarīgi tikšanās Parīzē. Tāpēc es nolasīšu viņas eh, viedokli. Viņa, protams, atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu, uzskata, ka tas ir labs priekšlikums, kas ļaus stiprināt eh, emu un eh, tas arī sakrīt ar vēlmi izvairīties no trūkumiem Banku Savienības darbībā. Tiek ierocināti prudenciāla prasību eh, piemērošana investīciju firmām nav lieli portfe, portfeļi, eh, privātpersonu eh, aizdevumiem un arī viņi nepieņem depozītus. Situācija, kur dažas firmas saņēma eh, izņēmumu tiesības, bet citas nē. Tāpat viņa norāda, ka komisija ir pareizi izvēlējusies ieviest lielāku skaidrību un vienkāršot lietas, bet eh, jāskatās, lai tas netraucētu sasniegt mūsu mērķi, nonākt pie robusta investīciju firmu tirgus Eiropas Savienībā. Tāpēc viņa atzinīgi vērtē Ferbera kunga eh, pieeju, ievies lielāku samērīgumu Īstenībā EBA ir identificējusi 11 dažādas investīciju firmu tipus. Sadalīt viņus visus trīs kategorijās, protams, ir eh, liels izaicinājums, un viņa uzskata, ka ir nepieciešams iesniegt grozījumus, lai uzlabotu priekšlikumu un varētu izvairīties no neve, eh, neparedzētām sekām dažiem biznesa modeļiem eh, mazajiem uzņēmējiem. Viņa nav pārliecināta, vai šī pieeja, ka nacionālām kompetentām iestādēm tiek piešķirta liela rīcības brīvība attiecībā uz otrā līmeņa noteikumiem, uzlabos samērīgumu principu izmant, eh, piemērošanu. Tad 80% firmu atrodas apvienotāju karalistē, līdz ar to šeit noteikti ir liela saistība ar Brexit jautājumu Viņa atzinīgi vērtēja komisijas eh, viedokli par ekvivalenci, tas ir līdzsvarots un iet pareizajā virzienā, bet sarunas turpinās vēl par Heiza ziņojumu par ekvivalenci. Un tas arī ir jāņem vērā šajā dosijā. Papildus tam viņa arī uzskata, ka atlīdzības noteikumu jautājums arī ir saistīts ar CRD 4 dosie noslēgšanu jo ir dažādi riska profili, un tur jāņem vērā, kā viņi vajadzētu vieglāk režīmu nekā bankām. Tāpēc viņi vēlētos, lai uh, laika grafiks tiktu pielāgots, uh, pārceļot datumu par vismaz vienu mēnesi uz priekšu. Un es kā koordinātore noteikti atbalstu šo pieprasījumu. Priekšsarētāji, vai es varu šobrīd arī savus uh, komentārus izteikt šobrīd? Labi, tad brīvā mikrofona procedūrā. Jā, pie tā mēs atgriezīsimies vēlāk, pēc tam, kad ICN referenti būs izteikšies. Lukas kungs, ECR grupa. Ja paldies priekšsarētāji, es runāšu vāciski sākumā vēlos norādīt, ka Arī es varu atzinīgi izteikties par komisijas priekšlikumu un ideju sadalīt eh, investīciju firmas trīs kategorijās atkarībā uz to, cik lielā mērā ir jāveic uzraudzība un kādas ir kapitāla prasības. Šeit es arī piekrītu Ferber kungam, ka daļēji komisijas priešlikums vēl ir pārāk kalibrēts attiecībā uz to, kā tiek regulētas bankas. Un tādēļ esmu nonācis pie pirmā punkta, ko vēlos paust. Deregulēšanai ir iespējai Es varu pagaidīt, kamēr e, visi būs gatavi klausīties. Tā tad e, pamatā šeit ir divas iespējas virzīt deregulēšanu. Vai nu sakot, ka mums ir jāorientējas pēc uzraudzības prasībām, kuru mērķis ir nodrošināt e, tirgu stabilitāti investīciju firmām, vai arī mēs orientējamies pēc tā, kā tiek nodrošināta e, vienāda spēles noteikuma ar bankām, kas arī darbojas tajā pašā tirgū. Un man personīgā nostāja ir izvēlēties pirmo no minētajiem variantiem - neizvirzīt e, prasības investīciju firmām, kas nav pamatojamas ar līdzīgām atbilstošām prasībām e, saistībā ar finanšu tirgus stabilitātes nodrošināšanu. Bankas drīkst galu galā izmantot eh, citas organizācijas eh, formas eh, savām darbībām tirgū, lai atsevišķās investīciju firmas var būt konkurētspējīgas šajā tirgū. Tādēļ esmu arī iesniedzis grozījums, lai varētu nodalīt šeit dažādas variants, arī ESMA un EBA atbildību Jo ESMA šobrīd ir vadošā loma, ESMA šobrīd ir eh, vairāk kā konsultējošā un EBA uzrauga, bet es domāju, ka mēs varētu apgriezt šo situāciju. Otra lieta, manuprāt, definīcija eh, mazajiem, eh, mazajām investīciju firmām ir jāpaplašina. Šobrīd ir ļoti stingri ierobežojumi noteikti, tā skaitā prasības attiecībā uz nulli, nulles līmeni arī tur ir ļoti uh, mazām firmām iespējami e, strādāt arī ar ļoti nelieliem apjomiem. Tāds variants būtu jāparedz, un mums nevajadzētu radīt šķēršļus ienākšanai tirgu. Nesmu uh, e, pārliecināts, ka šeit ir nepieciešams atlīdzības uh, normas vai um, līdzīgas normas paredzēt šajā dosjē ja nav sistēmiski svarīgi eh, šie uzņēmumi, tad es domāju, ka atlīdzības eh, regulējums būtu jāatstāj ārpus šī tiesību akta. Kas attiec uz ekvivalenci trešajām valstīm, es varu piekrist eh, Ferberkungu sacītajam, trešo valstu ekvivalence ir pareizs risinājums. Uh, Mums ir jāprasa kapitāla tirgus atvērtība un e, jāatbalsta konkurence ar firmām, kas atrodas arī ārpus Eiropas Savienības. Bet, Ferber kungs, es īsti nesaprotu jūs 28. grozījumu. Varbūt noslēgumā jūs varat paskaidrot. To jūs nedaudz komentējāt, bet e, ja mēs MIFID, no MIFID pārņemam nepieļaujot to firmām, kas ir eh, reģistrēts ārpus Eiropas Savienību, nu, tad mēs eh, sākam tādu um, pieprasījumu pārcelties, kā prasības izvir, eh, izvirzam to, un tad uzskatu, ka tas ir mūsu interesēs veicināt konkurenci. Varbūt jūs varat vēl precizēt šo jautājumu. Tas bija arī viss. Thank you. Uh... Paldies. Vai ir kāds no Alde, kurš uh, varētu runāt? Neredzu nevienu. Zaļajiem Lambert kungs nav, bet viņu varbūt aizvieto. Gīgold kungs. I have no intention, Chair, to join GUE man nav vēlme pievienoties goē priekšsēdētāji kungs, tā kā es neesmu gatavs pārcelties. Tas man ir jāapstiprina vēlreiz. Yeah, Jā, un es, es tāpēc nesaprotu, kāpēc jūs esat goē. Es zinu, ka sociāldemokrāti ir cenšies jūs pārgalināt, bet viņiem tas nav izdevies. Priekšsarētāji, tad man ir tagad dots vārds vai nē? paliksim pie tā, ka jums ir vārds eh, dots un eh, acīm redzot mums ir kļūda šeit dokumentos. Jā, paldies. Vispirms paldies eh, komisijai par šo kopumā atzinīgi vērtējumu priekšlikumu. un referentam par lielāko daļu no viņa darba pie grozījumiem. Ar nepacietību gaida arī debats. Zaļie ir vienmēr piekrituši, ka finanšu regulējumam ir nepieciešams samērīgums un noteikumiem ir jābalstās uz atbilstošu analīzi par to, kuram biznesa modelim ir nepieciešama kāda noteikuma. Bez tam vairāki referenti iesniegtie grozījumi, it īpaši attiecībā uz DSI caurumiem kuru aizvēršana ir paredzēta vienā no jūsu grozījumiem. Un eh, tur nevajadzētu tādu kraujas efektu paredzēt, bet gan eh, meklēt risinājumu vairāk gadu garumā attiecībā uz trešām valstīm. Nu, tādu virzienu mēs varam atbalstīt. Mums ir jautājumi komisijai un arī paskaroties uz daudzu daudz iedzīvotāju un tirgus dalībnieku bažām, šis kategorijas, kas ir izveidots, vai tās balstās uz pareiziem kritērijiem? Tātad no vienas puses es saprotu, ka mums varētu būt pārmērīgi sarežģīta sistēma mazākiem un nesvarīgiem dalībniekiem, bet ja jūs pārvaldat milzīgus naudas apmērus, uh, un pārāk maz pašu kapitāla, tad jūs netiksiet Eiropā uzraudzīti un uz jums neatieksies stingrāku noteikumu. Kaut arī jūsu tirgus vara varbūt ir ļoti liela. Līdz ar to ir aizvien lielākas bažas par to, cik liela ietekme ir aktīvu pārvaldniekiem tad, kad viņi rīkojas korporatīvā pārvaldībā daudzam reāla ekonomikas investīciju firmām. Un uzskatu, ka šie kriteriji, kas šobrīd tikai un vienīgi balstās uz skaitļiem un pašu līdzekļiem, tur būtu jāpaskatās arī uz kvalitātes kritērijiem tā skaitā uz potenciālo ietekmi, eh, kas viņiem ir sociālā tirgus ekonomikā, kā investīciju pārvaldītājiem, kā aktīvu pārvaldītājiem. Un es domāju, ka tās ir debats, kas mums parlamentā ir nepieciešams, jo ir tik nopietnas bažas, ko es dzirdu no tik daudziem uzņēmumiem, kuriem ir jātiek galā ar šīm lielajām ietekmēm, kas ir eh, lielu aktīvu pārvaldītājiem. Uh, Es no jūsu grozījumiem redzu, ka jūs ierosināt uh, to, ka tie, kas nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu, um, tie non-discretionary uh, konsultāciju sniegšanu investīcijām, ka tiem ir nepieciešams atsevišķi režīms. Es domāju, ka tas ir rūpīgi jāapsver. Pat ja jūs eh, sniedzat šādas konsultācijas, un ja jums nav kapitāls, tad tie, kuriem pienāks eh, tiesības uz kompensāciju no jums, paliek bez savu tiesību ievērošanas. Tā kā tas ir rūpīgi jāpārdomā. No otras puses redzu, ka jūs norādāt, ka ir atšķirība vai eh, šīs eh, investīcija konsultācijas, ko jūs padomas, ko jūs dodat, vai te ir pēc principa, ka, ka viņi ir um, kā norādīts oriģināli, discretionary vai non-discretionary. Atcīm redzot, arī eh, riskiem ir jābūt caurskatāmākiem. Komisijas eh, priekšlikumā mēs redzēsim, kā ir paredzēts to risināt. Mums arī grozījumi jāizskata investīciju firmu jomā Protams, ka ir jāņem vērā arī samērīguma princips. Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka mēs uzskatām, ka a priori vairākiem noteikumiem, un šeit es nepiekrītu Lukas kungam, arī attiecībā uz investīciju firmām, nodokļu atskaitēs, atskaitīties pat dalību valstīm. Tā skaitā investīciju firmā arī varētu būt nepieciešams. Nu, mums ir šeit zināms risks, ka mēs palaidīsim garām dažus riskus, kas tomēr var materializēties. Tā kā es ar nepacietību gaidu šo diskusiju un uzskatu, ka samērīguma princips, kuru ir ieviesusi komisija un vienkāršošanas ideja, uh, tiem pretī ir jāiet stingrākiem noteikumiem attiecībā uz dažiem spēcīgākajiem tirgus dalībniekiem, kas iegūst aizvien lielāku ietekmi sociālās ekonomikas eh, tirgu, kas varbūt tobrīd nebija pamanāmi finanšu pakalpojumu jomā, kad mēs izveidojam šo regulējumu. Tālāk Viegaškungs no Goe nav Viņu aizvieto kāds lūdzu. Es vēlos jūs informēt, ka Viegašs kungs neieradās, jo viņam eh, bija citur jābūt. Esmu pārliecināts, ka tuvāko dienu laikā viņš atsūtīs savus komentārus un uh, grozījumus. Es viņu neaizvietoju, bet man ir komentārs uz Gīgoldu kungu tikko minēto. Jūs sacījāt, ka viņš pārstāv goe, bet varbūt aicināšu izrādīt viņa lielāku cieņu tomēr pret goe un mani personīgi, jo komentārs, kurus viņš izteica par sociālistiem un Eiropu, tie nebija piemēroti. Un viņš ir labs draugs un kolēģis, es vēlētos lūgt viņu pu, publiski viņu vēlos aicināt neizteikt līdzīgu veidu komentārus nākotnē. Priekšsēdētājs, es domāju, jūs šo jautājumu varat viegli atrisināt ārpus šīs sanāksmes. Pārējiem pie brīvā mikrofona došu vārdu komisijai un pēc tam arī beigsim. Vispirms Sandēra kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties referentam par sagatavotiem priekšlikumiem, un es gribētu komentēt normas par trešajām valstīm. Manuprāt, ir svarīgi padarīt šīs normas stiprākas, stingrākas, u, it īpaši salīdzinot ar MIFIR pašreizējo versiju. Šie noteikumi nevienmēr ir pārāk skaidri um, un uh, šīs ekvivalences režīms, kas šobrīd ir spēkā, um, nespēja atrisināt divu veidu problēmas. Pirmkārt, attiecībā uz godīgu konkurenci ir jānodrošina, lai Eiropas ieguldījumu brokeru sabiedrības um, darbotos uz tādiem pašiem noteikumiem kā trešo valstu šādi uzņēmumi. Un uh, otrs ir uh, finanšu stabilitāte šeit. Uh, referenta ierosinātās izmaiņas ir vērstas uz uh, to, lai uh, ņemtu vērā risku, ar ko saskars trešās valstis un eh, trešo valstu uzņēmumu, un šie uh, grozījumi ir atbalstām. Paldies! Tagad vārds atkal Berešas kundzei. Paldies! Papildinot ēnu referentes Māgijas Delvo teikto, es viņai uh, pilnībā piekrītu, bet es vēlētos tātad atgriezties pie triju kategoriju definīcijām attiecībā uz šīm brokeru uh, sabiedrībām un uh, pārstāv pastāv bažas uh, par uh, šiem specifiskiem režīmiem, ko uh, komisija piedāvā savā priekšlikumā attiecībā uz brokeru sabiedrībām, jo šeit varētu būt neskaidrība, ja ir runa par būtībā banku darbību, tad būtu arī jātiecina tādi paši noteikumi, kā ir spēkā Eiropas bankām, lai būtu ievērots samērīguma princips bet šeit ir trīs uzņēmumu veidi, un šīs uh, robežas starp dažādām kategorijām arī vēl var tikt diskutētas, bet ja šī uzņēmuma veids būtībā banku darbību, tad tām nevar piešķirt labvēlīgāku režīmu, kas grautu gan konkurenci, gan uh, finanšu stabilitāti un tas pats attiec uz visām normām par atalgojumu. Es eh, šķiet, ka kolēģis Luka izteicās par šo atalgojumu jautājumu. Tas ir, eh, nu, būtībā sistēmisks elements, pat varētu teikt, jo šeit var būt dažādi pārspīlējumi iespējami šai nozarē. Un galvenās problēmas uh, šeit arī um, varam konstatēt. Ja palūkojamies uz ierosinātiem grozījumiem, pastāv tāds risks, ka ar uh, šā uh, ziņojuma starpniecību mēs varētu apdraudēt ekvivalences risinājumu uh, kas ir paredzēts citā ziņojumā. Tātad šis ekvivalences režīms ir saistīts ar politisku lēmumu, uh, arī runājot par ekvivalenci ar Šveici attiecībā uz MIFIR MIFID. Visas mūsu sarunas ar komisiju liecina par to, ka gluži pretēji ekvivalences režīma stabilitāte balstās uz tehnisku izvērtējumu par to, kādus standārts piemēro viena un otra puse. Un to dara vienpusēji komisija, bet ja šeit visi šādi lēmumi ir saistīti ar koplēmumu procedūru Eiropas parlamentā, tad būtībā jau mēs aizsteidzamies priekšā Brian Heisa ziņojuma secinājumiem. Jautājums, kā izlēmt par to, kādu uh, ekvivalents režīmu mēs piemēram šeit, ja nav panākta vienošanās Brian Heisa ziņojuma ietvaros. Un runājot par ekvivalences režīmu, mums ir uh, jābūt ļoti stingriem Mēs nevaram pieļaut, ka šis režīms apdraudētu finanšu stabilitāti, vai arī es eh, piekrītu šajā gadījumā uh, referentam, ka outsideriem uh, tiktu piešķirtas uh, kādas privilēģijas, kas apdraudētu konkurences situāciju. Un es ceru, ka mums izdosies vienoties par šo režīmu, uh, diskutējot par Brian Heisa ziņojumu un Uh, nu, ir tā, tā, tas jāņem vērā nozakot grozījuma iesniegšanas termiņu, nu, tas, uh, protams, arī padome dažkārt strādā ātrāk nekā mēs, citreiz lēnāk, un ja komisija vēlas, virz, ja padome vēlas virzīties uz priekšu straujāk, tad uh, nu, tomēr būtu jāparāds pietiekami ilgs laiks, lai mēs varētu izvērtēt, cik līdzsvarots ir šīs priekšlikums, jo tas ir ļoti svarīgs ņemot vērā Brexitu. Paldies! Es ierosinātu tagad dot vārdu komisijas pārstāvim. Paldies priekšsēdētāji, pateicos arī referentam un visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Pateicos par atbalstu komisijai. Tas mums ir tāds iedrošinājums. Tātad es gribēju atgādināt, kādus pamatmērķus vēlējāmies sasniegt ar šo priekšlikumu. Pirmkārt, nodrošināt to, ka uh, uh, brokeru sabiedrības, kas šobrīd darbojas Eiropas tirgu, tiktu pakļauts prudenciālās uzraudzības noteikumiem. Šobrīd tas tā nav. Šobrīd uh, šis uh, re regulējums ir tas, kas attiecās sākumā tikai uz bankām. Tātad mums ir jāidentificē kādu risku uh, rada šie uzņēmumi un jānosaka atbilstošas kapitāla prasības. Uh, Tāpat vēlējāmies arī eh, īstenot vienkāršošanu, nodrošināt samērīgumu, jo šiem uzņēmumiem ir svarīga loma Eiropas finanšu tirgū, lai nodrošinātu ekonomikas finansējumu, un tādēļ eh, spēkā esošiem noteikumiem ir jāļauj šiem uzņēmumiem turpināt savu darbību, pakļaujot tos atbilstošām uh, Uh, prudenciālā normām. Nākamais punkts uh, nodrošināt to, ka režīms, kas tiek piemērots trešo valstu sabiedrībām, tiek pastiprināts, uh, jo jā, jāņem vērā tas, ka pašreiz spēkā esoši ekvivalences noteikumi tika radīti tad, kad uh, to pakalpojumu apjoms, ko sniedza uzņēmumi trešajās valstīs, bija ievērojami mazāks nekā tas ir šobrīd. Tādēļ mums ir uh, jāpastiprina šis regulējums attiecībā uz ekvivalences režīmu noteikšanu trešām valstīm. Šo lēmumu pieņem komisija. Ir uh, nepieciešami atsaucas uh, noteikumi, pieņemot vērā lēmums par ekvivalences atzīšanu un lai uh, uh, šie noteikumi būtu saskaņoti un lai arī pastiprinātu uh, pēc tam sekojošo kontroli, lai šie spēles noteikumi tiešām darbotos vienlīdzīgi attiecībā uz Eiropas uh, sabiedrībām un trešo valstu sabiedrībām. Un uh, mēs, protams, esam gatavi uh, sniegt atbildes referentam un arī komitejai sniegt atbalstu uh, lai mēs uh, nonāktu pēc iespējas laba risinājuma šais jautājumos. Un varbūt vēl pēdējais punkts, jo uh, Gīgold kungs uzdeva jautājumu par aktīvu pārvaldītājiem, kā, uh, tas, kā tie tiek regulēti. Mūsu izvēlētā pieeja kva, klasifikācijā ir lielā mērā kvantitatīva, ņemot vērā aktīvu apjomu, uh, kas tiek pārvaldīts, un um, līdz ar to šīs sabiedrības var iekļaut otrajā vai trešajā kategorijā, bet šeit ir runa ne tikai par kvantitatīviem, bet arī par kvalitatīviem rādītājiem. Un uh, tā tad mēs uh, attiecībā uz potenciāli sistēmiskām sabiedrībām mēs Vēlamies izvērtēt noteikta veida pakalpojumus, kur, kuras ir uh, nu, pastiprināti jāuzrauga, piemēram, runājot par treideriem. Un, ja šīs darbības tiek veiktas potenciāli sistēmiskā līmenī, tātad lielā apjomā, un to arī norādīja Berešs kundze, tātad šādā gadījumā attieksmē pret šiem uzņēmumiem ir jābūt tādai pašai kā pret bankām. Tātad šeit ir jābūt konverģencei, lai nodrošinātu godīgu konkurenci. Eh, pateicos par pozitīvo reakciju uz komisijas priekšlikumiem, ko Uh, ko jūs paudāt, un esam gatavi sadarboties ar referentu arī turpmāk. Un tagad vārds uh, Ferberkungam. Paldies par daudzajiem komentāriem, un tas liecina, ka atsevišķos punktos varam diezgan ātri vienoties, citos vēl ir jādiskutē, tas šī, šāda situācija arī ir normāla. Man jau sākotnēji bija sagatavots grafiks, es neko negribu steid, sasteigt šeit. Un tāpat ir jānodod šis dokuments arī tulkošanai. Uh, es, es sākotnēji nebija nekādu uh, protestu, un tagad man pārsniedz, ka mums ir jāgaida, ka tiks uh, pieņemts pašiniciatīvas ziņojums par ekvivalenci. Nu, uh, runājot par ekvivalents procedūru attiecībā uz trešām valstīm, tas ir uh, svarīgi tehnisks eh, jautājums, bet nu, eh, mēs jau varam pagaidīt Heisa ziņojumu, bet ja nu mēs neesam vienisprāts, tad kuram būs taisnība? Es uzskatu, ka mums neatkarīgi no Heisa eh, ziņojuma ir iespēja strādāt pie ekvivalences jautājumiem un, protams, varētu ņemt vērā arī Heisa uh, ziņojumu runājot par ekvivalents. Es atsaucos uz Šveices piemēru, bet varam arī runāt par ASV piemēru. Un uh, jāsaka, tas, kā komisija šobrīd garantē ekvivalenci, ir mm, neapmierinoši. Šī situācija ir neapmierinoša. Šī ekvivalence ir jāierobežo, lai šeit nerastos robi uh, regulējumā un attiecībā uz akciju, vērtspapīru, tirgu, lai uh, nebremzētu mūsu tirgus attīstību. Un noteiktos jautājumos uh, arī S&D grupa piekrita manai nostājai. Un, nu, varbūt tad uz šo lietu varētu skatīties arī citātāk tālāk um, liela investīcija uzņēmuma paliek kapitāla prasību direktīvā. Un uh, šī publiskās atskaites par uh, katru atsevišķu valsti par atalgojumu un citi jautājumi, tas viss ir spēkā. Jautājums ir par smērīgumu, vai šeit ir jābūt, uh, teiksim, uzņēmumam, kurš investē miljārdus uh, un uh, uzņēmumam, kurš investē miljonus, ir jāizvirza vienādas prasības. Vai arī šeit tomēr ir jārīkojas samērīgi, proporcionāli, ņemot vērā radīto risku. Un tāda, tāda, es domāju, ka mums vajadzētu šai virzienā turpmāk strādāt. 28 grozījums no. Tā tad ir runa par to, lai trešo valstu investīciju uzņēmumiem nebūtu izdevīgāka situācija nekā Eiropas saimnības uzņēmumiem. Tās nedrīkst darīt to, ko, kas ir aizliegts Eiropas saimnības uzņēmumiem. Un jo var būt tādi ierosinājumi, kas panāk gluži pretējo rezultātu tam, ko mēs vēlētos panākt. Tā tad, nu, ja kaut kas uh, tiks uh, aizliegts, tad uh, šāda veida darījuma Eiropā vairs nenotiks, tiks pārcelt uz trešām valstīm. Tātad es gribētu teikt, ka mums pašiem sevi nevajadzētu nostādīt neizdevīgākā situācijā, bet, nu, protams, visu to izšķirs demokrātiskais process. Un arī ir eh, tomēr eh, varbūt jāpaskaidro vairāk šī problemātika, mums ir jārīko vairāk ēnu referentu sanāksmju, un mums ir eh, jāizmanto pieejamais laiks, kamēr vēl ir nav beidzies grozījuma iesniegšanas termiņš, tikmēr mēs arī ne, es nevaru mm, neko vairāk formulēt, un tādēļ Nu, mums nevajadzētu varbūt to visu nobīdīt par mēnesi, varbūt nedēļu varētu paredzēt. Uh, un es tiešām lūdzu visus uh, pēc tam vēst intensīvas sarunas, lai nonāktu pie tāda plaša kompromisa, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim jau uh, pie vasaras atvaļinājuma laika, un tad uh, ja mēs sāksim trialogu sarunas tikai gada beigās, nu tad uh, līdz sastākuma beigām mēs neko nebūsim izdarījuši. Un uh, es jau, uh, ja mēs rīkojamies ātri un saulēcīgi, tad mums pastāv reāls iespējas pabeigt darbu šā sasaukuma laikā. Un es tiešām aicinātu visus to ņemt vērā un Es nezinu, vai tas būtu labi, ja nākamajā sasaukumā mums būtu atkal jāatgriežas pie šīs pašas tēmas. Paldies, Markus! Un tagad es rezumēšu. Nē, es atvainojos vēl Berešs kundze. Es atvainojos priekšsēdētāji, ka vēlos vēlreiz izteikties, bet no nu, šis jautājums par grozījumu iesniegšanas termiņu. Es saprotu, ka referents, nu, izsaka uh, ieteikumus, bet šo jautājumu izlēmi tomēr komitejas priekšsēdētājs nevis referents, protams, ņemot vērā referenta referenta ieteikumus, bet nu, tā tas ir noteikts uh, reglamentā. Turklāt uh, referents lieto arguments par darba ritmu, ka mums būtu noteikti jāpabeidz sarunas par šo dokumentu. Jā, es piekrītu mērķim, ka darbs būtu jāpabeidz šā sasaukuma laikā, bet es varu minēt citus piemērus. Nu, eh, es tevi pat nesaukšu, bet nu, es tu paturu prātā eh, kā arī citos gadījumos ir vēlme pabeigt darbu vēl šā sasaukuma laikā, bet ir paredzēts tomēr vairāk laika. Uh, Un tādēļ es aicinātu jūs sazināties ar mūsu komitejas uh, priekšsēdētāju un pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu par vienu mēnesi. Un it īpaši ņemot vērā vienošanos par parlamenta lomu attiecībā uz dažādu ekvivalences režīmu izvērtēšanu, tas ir pamata jautājums ļoti būtisks, un mēs nevaram uh, Uh, pieņemt lēmumu, pirms nav notikušas orientējošas, vismaz orientējošas debatas par Heiza ziņojumu. Tādēļ es aicinu priekšsēdētāju kungs nepabeigt uh, darbu pie šā punkta šodien un ņemt vērā to, ka sociālistu grupa lūdz par vienu mēnesi pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu. Paldies! Nu, Tātad es ierosināšu tagad, eh, kā mums rīkoties tālāk. Grozījumu iesniegšanas termiņš 24. mājas pusdienlaiks balsoju eh, izskatīšana 18. jūnijā un balsojums septembrī, un pēc tam uh, ejam uz plenāru sēdi. Un Es aicinu tātad jums visu izdiskutēt ar referentu, izvērtēt dažādus variantus par ņemot vērā prezidentūras darba grafiku, lai nonākt pēc iespējas laba rezultāta. Tātad šis grafiks paliek spēkā, Galķērī kungs ar eh, Ferbera kungu un jums varētu pēc tam apspriest iespējamos risinājumus, rast labāko risinājumu, bet pagaidām paliek spēkā līdzinājais uh, grafiks. Paldies. Thank you very much. I guess very soon we will get information very transparent way. Uh, nu, uh, tā tad visu mēs darījām ļoti caurskatāmā atklātā veidā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 So, dear colleagues, welcome for this. Godātie kolēģi, sveicam šajā ļoti nozīmīgajā balsošanas sesijā. Mēs balsosim par svarīgu uh, ziņojumu projektu par divām uh, nozīmīgām regulām par regulatīvo ietvaru, kapitāla tirgus savienību un ietekmi. Tātad mēs visi zinām, ka, par ko ir runa. Vispirms aicinu izmēģināt, kā darbojas balsošanas iekārtas. Sākam balsot. please, everybody. Vai visi ir nobalsojuši? Skatos, ka vēl ne visi ir nobalsojuši. Nu, kolēģis acīm redzot nebalso gluži vienkārši, nu. Mēs tad varam sākt ar Langena ziņojumu. par Emīru Refit. 77. 79. grozījums par pret. Izskatās, ka pieņemti, bet pārbaudīsim balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. grozījums atkrīt. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņēmants. Atsevišķis balsojums par 80. grozījumu par pret atturas pārbaudīsim rezultātu. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 16. kompromiss, kas ir par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 88. grozījums par pret atturas. 89. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas. 96. grozījums par pret atturas. Atturas. Tātad pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturās pieņemts. 120. grozījums par pret atturas noraidīts. 121. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, izskatās, ka noraidīts, bet balsosim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts ar lielu vairākumu. 122 pārpret atturas noraidīts, 123, 124 pārpret atturas noraidīts, 125 pārpret pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Mm, neizšķirts, līdz ar to noraidīts. 126. pārpret atturas pieņēmts, 127. pārpret atturas noraidīts, 4. kompromiss pārpret atturas pieņēmts, 155. grozījums pārpret atturas pieņemts, 154. pārpret atturas noraidīts. 156. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 175. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvars. 176. par pret atturas pieņēmts, 5. kompromiss par pret balsojam elektroniski par 5. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais A kompromiss atkrīt. Tagad 188. grozījums par pret atturas noraidīts šķiet, bet pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Tiešām noraidīts 190. par pret atturas noraidīts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 pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 198. grozījums par pret atturas noraidīts. 201. par pret atturas noraidīts. 202. par pret atturas noraidīts. 203. 204. par pret atturas noraidīts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 222 pār pret atturas noraidīts, 223 pār pret atturas pieņems, 224 pār pret atturas pieņems, 225 pār pret atturas pieņems, 226 pār pret atturas noraidīts, 21 pār pret atturas pieņemts, 229 pār pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 230. par pret atturas noraidīts. 231. par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 254. grozījums. Uh, par. Šķiet, ka tātad pār pret atturas noraidīts. Un tagad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 275, 276 pār pret atturas noraidīt, 277 pār pret atturas noraidīts, apsvērums 33 pār pret atturas noraidīts, 34 pār pret pārbaudīsim, balstojām pār 34 elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 35. par pret atturas noraidīts. Četrdesmit pirmais par pret atturas noraidīts, sešdesmit pirmais par pret atturas noraidīts Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. par pret atturus noraidīts. 66. par pret atturus noraidīts. 67. par pret atturus pieņemts. 75. par pret pret atturas noraidīts. Tagad personāla balsojums par uh, šo tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 par 5 pret, 46 par 5 pret 4 atturējušies, līdz ar to normatīvā rezolūcija ir pieņemta. Sveicam referendumu referentu. Es gribētu zināt, kādi ir jūsu plāni attiecībā uz nākamajiem soļiem. ETP ir ierosinājusi apspriest šo jautājumu plenāru sēdē. Es kā referents atbil, atbalstu šo priekšlikumu un nebalstot par sarunu uzsākšanu, bet tās noraidīt. Tā tad netiek uh, lūgts balsot par uh, par eh, trialogu sarunu uzsākšanu, bet eh, par eh, balsošanu, izskatīšanu plenāru sēdē. Apsveicam! To, uh, Tagad pāriesim pie Danutas Hībneres ziņojuma par uzraudzības iestādi un par CCP trešo valstu atzīšanas prasībām. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Divpadsmitais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 277. grozījums pār pret atturas noraidīts. 14. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 15. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 295. grozījums pār pret atturas noraidīts. 16. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 17. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 18. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 19. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 20. kompromiss pār pret 20. pār pret atturas pieņemts. 21. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 22. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 23. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 24. kompromiss ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 65. grozījums par pret atturas pieņemts. 467. un 473. grozījums par pret atturas noraidīts. 468. grozījums 472. grozījums pār pret atturas noraidīts. 469. grozījums, 471. grozījums pār pret atturas noraidīts. 474. grozījums. Četrsimt septiņdesmit ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Divdesmit piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 26. kompromiss pārpretā turas pieņemts, 27. kompromiss pārpretā turas pieņemts, 28. kompromiss pārpretā turas pieņemts. Atsaukts. 29. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 504. grozījums pārpret atturas noraidīts. 505. grozījums pārpret atturas pieņemts, 30. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 31. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 32. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 33. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 554. grozījums pārpret atturas noraidīts, 555. grozījums pārpret atturas noraidīts, 34. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 34a kompromiss pārpret atturas pieņemts, 569. grozījums pārpret atturas noraidīts, 570. grozījums pārpret atturas pieņemts noraidīts. 35. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 38. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 578. grozījums pārpret atturas noraidīts. 577. pārpret atturas noraidīts. 578. pārpret atturas noraidīts. 37. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 38. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 592. grozījums pārpret atturas pie, noraidīts, 599. pārpret atturas pieņemts, 100. pārpret atturas pieņemts, 39. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 40. kompromiss pārpret atturas pieņemts, 104. grozījums pārpret atturas pieņemts, 105. grozījums pārpret atturas pieņemts, 106. grozījums pārpret atturas pieņemts, 107. pārpret atturas pieņemts noraidīts 108. par pret atturas noraidīts 109. pārpret atturas pieņemts, 110. pārpret atturas noraidīts, 111. pārpret atturas pārbaudīsim. Beidzot var ievilkt telpu. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. pār pret atturas noraidīts, 113. pār pret atturas noraidīts, 114. pār pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts 115. pār pret atturas noraidīts, 116. pār pret atturas noraidīts, 117. pār pret atturas noraidīts, 119. pār pret atturas noraidīts, 120. pār pret atturas noraidīts, 124. pār pret atturas noraidīts, 41. kompromiss pārpretā turas pieņemts, 127. grozījums pārpretā turas noraidīts, 42. kompromiss pārpretā turas pieņemts, 129. grozījums pārpret atturas noraidīts, 130. grozījums pārpret atturas noraidīts, 2. grozījums pārpret atturas pieņemts, 140. grozījums pārpret. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 44. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 174. grozījums pār pret atturas noraidīts, 175. pār pret atturas noraidīts, 180. pārpret atturas, noraidīts, 181. pārpret atturas, noraidīts, 45. kompromiss pārpret atturas, pieņemt 46. kompromiss pārpret atturas, pieņemts 47. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 48. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 49. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 50. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 51. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 52. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 53. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 229. grozījums pār pret atturas noraidīts, Personāla balsojums par grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 balsis pār, 4 pret, 5 atturējās. Apsveicam referenti. Will... Un tagad mēs balsosim ar personālu balsojumu. Vai esam beiguši? Nē. Mēs balsosim ar personālu balsojumu par sarunu sākšanu, balstoties uz eh, tikko pieņemto ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 pār, 3 pret, 3 atturējušies. Tātad ir vajadzīgais vairākums, lai uzsāktu trialogu. Lūdzu, Lamberta kungs. Priekšādātāji, Ņemot vērā to, kā jūs vadījāt balsojumu šovakar, iedomāsimies, ka jūs nevarēsiet uh, vadīt ekonu komiteju. Varbūt jūs varētu um, pieteikties par parlamenta vicepriekšādātāju, tad jūs varētu vadīt balsošanu plenārsēdē. Un tad uh, vai jūs varētu konkurēt ar Vīlanda kungu? Iedomājieties, paņemsim to pašu balsošanas sarakstu un paskatīsimies, kurš to izdarīs ātrāk. Tas gan būs interesanti. So... Jā, izskatīsim šo jūsu priekšlikumu. <laughs> so, uh, Zālē saka Mārtiņš Šulcs atgriežoties. Start, uh, but... Vēlējos vēl norādīt, vēlējos vēl norādīt, ka tas nu diena ir nozīmīgi, ka tik īsā laikā un ar tik lielu vairākumu esam pieņēmuši divus tik būtiskus ziņojumus. Uh, Vēlos apsveikt abus referentus par ļoti labo darbu. Domāju, ka tā ir ļoti laba zīme. Parlaments var uh, parādīt uh, savas domas padomē un var virzīt uz priekšu ļoti nozīmīgus uh, tiesību aktus finanšu stabilitāte Eiropas Savienībā. Apsveicam referentus un visus, kas strādāja pie šiem dokumentiem. Sanāksim atsāk.